pasaulē. Paldies, priekšstādā, paldies, komisāri. Debates ir slēgtas un balsojums būs nākošajā sesijā. Un nākošais jautājums ir Pekina plus 15 ANO rīcības platforma dzimuma līdztiesības jomā. Šī jautājuma, uz kuru jāatbild mutiski autora, ir Eva Brits Svensons kundze. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, kolēģi. Jautājums par dzimumu līdztiesību vienmēr ir bijis man ļoti svarīgs. Un uh, sieviešu komitē mēs esam pieņēmuši rezolūciju kurā ir pausts parlamenta nostāja par Pekinas platformu. Es gribētu pateikties visiem kolēģiem šajā komitejā, ka viņi tik ciešā sadarbībā ir snieguši, ar mani ir snieguši savu ieguldījumu. Iepriekšējā platforma 1995. gada platforma bija svarīgs vēsturisks solis. Šīs tā saucamā rīcības platforma bija pirmais pasaules dokuments šajā jomā. Tajā tika kopskatā izskatītas eh, sieviešu eh, tiesību problēmas. Un kopš 2048. gada, kad tika pieņemta eh, vispārējā cilvēktiesību deklarācija, sieviešu tiesības netika izskatītas, izskatītas atsevišķi Šajā deklarācijā ir 13 panti, un otrajā pantā ir eh, runa par to, ka ir jāaizsargā sieviešu tiesības. Eiropas Savienības ietvaros līdztiesības starp dzimumiem ir neapšaubāma eh, mūsu cilvēktiesību bāze. Un tāpēc ir skaidrs, ka šī Pekina plus 15 no rīcības platforma ir ļoti svarīga un mums ir jānodrošina, kā tādā veidā tiek eh, sasniegts līdzsvars starp sievietēm un vīriešiem. Un šis, šī dzimumu līdztiesības joma ir viens no veidiem, kur mēs varam izpausties, viena no jomām, kur mēs varam izpausties eh, kā demokrātiski, kā mm, cilvēktiesības aizstāvoši iestāde. Un es atbalstu e, e, Spānijas prezidentūras ierosināto priekšlikumu par Eiropas aizsardzības orderi. Ja mēs gribam sasniegt panākums, tad e, mums ir jānovērš pa, pašreizējie trūkumi. Piemēram, nabadzība pat labam sieviešu vidū ir tik liela, ka bieži vien tām nav pieejas medicīnas pakalpojumiem un līdz ar to mums ir arī jāmaina sava ekonomikas politika. Kā jūs zināt, astoņu parlamentāriešu delegācija doti, dosies uz Ņujorku, lai pārstāvētu Eiropas parlamentu. Mēs piedalīsimies debatēs, kas mums palīdzēs e, izvērtēt, e, cik daudz mēs esam sasnieguši pēdējo 50, 15 gadu laikā, mēģinot eh, īstenot šo te platformu. Komitejā mēs esam pieņēmuši tādu uh, teksta daļu, kur ir minēts, ka seksuālās un reprodukt, reproduktīvās tiesības ir daļa no sieviešu tiesībām, un tās arī jānodrošina. Eiropas tautas partija ir pieprasījis, lai par šo teksta daļu mēs balsot atsevišķi. Dalītais uh, balsojums, uh, kad vien tas tiek uh, ierosināts, protams, tiek uh, uzskatīts par svarīgu, par svarīgu jautājumu atainošanu. Tātad līdz ar to mēs varam balsot par to atsevišķu. Devītā uh, daļa šeit ir ļoti svarīga. Un tad, ja mēs balsot pret šo pantu. Mēs, protams, eh, tas būtu liels apkaunojums. Mums šeit parlamentā ir dažādas vērtības, tomēr tas nav par pamatu problēmām, tāpēc jau mums ir debates. Bet šis teksts ir minimālais teksts, un tāpēc katram, katrs varētu to atbalstīt. Un nevienam nebūtu jāiebilst pret šo devīto daļu. Būtu liels kauns, ja mēs dotos uz Ņujorku ar šo rezolūciju, kurā pat nav minēts šis minimālais, nav izvirzīts minimālās prasības par šo ļoti svarīgo jautājumu, kas ir svarīgs globālā līmenī. Es ceru, ka visi varēs pieņemt, mēs visi varēsim pieņemt šo tekstu tādu, kāds tas pat laban ir. Jo šajā tekstā ir tikai pašsaprotamas lietas. Šajā procesā mēs esam cieši sadarbojušies ar tūkstošiem eh, sieviešu organizāciju. Un šis dokuments, par šo dokumentu visi vēl arī vienoties. Paldies, un tagad padoms eh, pārstāvis lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdētāji, paldies. Es... Svensons kundze, esmu pateicīgs par jūsu pausto jautājumu. Jūs zināt, ka Spānijas prezidentūra Eiropas Savienības padomē, kā viens no būtiskajiem centrāliem prioritāriem elementiem ir dzimuma vienlīdzība. Un ir ar, paudusi veselu rindu mērķu, kas pauž šo līdztiesības ideju gan saistībā ar nediskriminācijas direktīvu, gan arī saistībā ar, ko jūs pie, jau pieminējat, cīņa pret dzimuma uh, vardarbību. Un uh, Eh, orderu sagatavošanu vārdarbības upuriem. Un man ir prieks šodien redzēt komisāru Vivianu Redingu, kas ir atbildīgi par to, ka eh, tiks novest līdz galam eh, pasākums saistībā ar sieviešu vīriešu līdztiesību no, no tiesiskuma viedokļa. Un gribētu iesākumā Eh, atvainoties par to, ka nevar būt šovakar kopā ar jums Spānijas valdības eh, līdztiesības ministre, kura balso šodien Spānijas senātā par likumu pret abo, par abortiem, eh, kas ir ticis apstiprināts šovakar konkrēti jau šajā brīdī Spānijas parlamentā. Eiropas parlaments vienmēr līdz ar apvienotām nācijām ir aizstāvējis dzimumlīstiesības, eh, dzimumlīstiesību un eh, jānorāda, ka ir paveikts ļoti liels darbs, tomēr ļoti daudz ir atlicis, ko darīt, un šajā sakarā eh, prezidentūra uh, ir atzīmējis nepieciešama uzlabot datus un labāk izmantot rādītājus, kurus mēs esam sagatavojuši 12 kopā šādus rādītājus Eiropas Savienībā, lai varētu izvērtēt patieso dzimumu līdztiesību. Lai gan atsevišķos gadījumos mēs vēl tos nesam varējuši līdz galam sagatavot, piemēram, komunikācijās, eh, masu mēdījos, apkārtējā vidē vēl tie nav sagatavoti, un maijā mēs runāsim par sievietēm komunikāciju līdzekļos un par stereotipiem, e, kas savukārt e, šoreiz šie jautājumi ietilps komisārs Vivienas Redīgas kompetencija. Noslēgumā es gribētu paziņot, ka ir ļoti svarīgs šobrīd jautājums, kā jūs to visi zināt, e, ekonomiskā krīze un papildus tiem zaudējumiem, ko tā nodara, tas varētu rasties, eh, radīt šķēršļus sieviešu vīriešu līdztiesības ziņā. Eh, paradoxāli jānorāda. Dzimuma līdztiesība var palīdzēt mums pārvarēt krīzi konkrēti. Eh, dzimuma līdztiesība un līdztiesība piekļuvei nodarbinātībai starp vīriešiem un sievietēm un es atsaucos šeit konkrēti uz stratēģiju Eiropa 2020. 2020. Institūcijas ir skaidri norādījušas, ka tās vēlas, lai šajā stratēģijā 2020 būtu caurējoša dzimuma līdztiesības dimensija, lai šī stratēģija tiktu, lai šis jautājums tiktu iestrādāts visās stratēģijās. Eiropas parlaments pagājušā gada ziņojumā lūdza padomēji un komisijai, lai tiktu iekļauta dzimumu līdztiesības integrācijas sadaļa stratēģijā 2020 un neformālā EPSCO padoma Barcelona arī ziņoja, ka dalību valstis un komisijai ir jāstrādā pie tā, lai uh, Eh, savu kompetenci ietvaros, tā varētu iestrādāt dzimumu līdztiesības dimensiju stratēģijā 2020, lai tiktu ņemti vērā visi būtiskie eh, politiskie jautājumi un arī eh, komisijas darba plānos, kas vienmēr ir bijis ļoti būtisks instruments tās darbībā, Šis dokuments, ko mums ir solījusi komisija uz 3. mārtu par stratēģiju 2020, eh, par to arī šodien runāja eh, Barosu komisijas priekšsēdētājs un Eiropadomas priekšsēdētājs Van Rompējs, ka pie tā ir jāturpina strādāt, ir jāturpina strādāt pie dzimuma līdztiesības politikas, ne tikai par justīciju, bet arī konsekventi Eiropas Savienības garā, lai eh, tā būtu atsauce līdztiesības starp vīriešiem un sievietēm pasaulē. Paldies! Paldies! Un es tagad dodu vārdu komisārei Vivianai Redingai komisijas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Priekšsēdētāji, padoms priekšsēdētāji, ir patiesas gods, ka mana pirmā uzstāšanās Eiropas parlamentā ir atbilde uz jautājumu par sieviešu tiesībām. Jo kā komisāri, kas atbild par pamatiesībām, es domāju, ka vienlīdzīgas izturēšanās tiesības vīriešiem un sievietēm ir viena no vissvarīgākajām. Un es arī ar ļoti lielu aizkustinājumu es atceros to, ka vairāk nekā pirms 15 gadiem es kā jaunu Luksemburgas parlamentārieti gatavoju uh, Eh, Pekinas platformu Luksemburgai. Un lūk, tagad Eiropas parlamentā. Es varu turpinā, gatavot turpinājumu Pekinas platformai. Tā tad viens loks ir noslēgts. Man nav nepieciešamības to pasvītrot, jūs zināt, ka šī līdztiesība starp vīriešiem un sievietēm ir viena no pamatvērtībām Eiropas Savienībā. Un jūs varat rēķināties uz eh, viennozīmīgu komisijas eh, E, apņemšanos strādāt šajā virzienā. Šī gada laikā es prezentēšu jaunu komisijas stratēģiju e, līdztie, dzimuma līdztiesības ziņā, e, kas būs turpinājums pašreizējai ceļu kartei līdztiesībā 2006-2010. Un pēc dažām dienām, kāda sanāks kopā 54. Eh, komisija par sievietes statusu eh, apvienotās nācijās, kas atzīmēs Pekinas 15. gada dienu, Eiropas parlaments nosūtīs ļoti nozīmīgu delegāciju, es arī tajā būšu, kop ar eh, padomas priekšsēdētāju padomas pārstāvi, un mēs abas varēsim izteikties eh, plenārsēdē. Es domāju, ka tas ir ļoti simboliski. Tāpat arī eh, tas būs brīdis, kad varēs starptautiskā līmenī izmērīt E, panākto progresu 12, 12 jomās, kas tik noteikti Pekinā, kā arī skatīt tās nevienlīdzības, kas e, pastāv, jo pat ja ir gūt lielu panākumu, tomēr vēl aizvien ir izaicinājumi, kas ir jārisina, un man jāsaka, ka Eiropas Savienība ir un paliks svarīgs atbalsts apvienotajām nācijām visā, kas attiecas uz institucionālo mehānismu reformu, kur notiek un lai varētu veidot šo eh, dzīmumu vienlīdzību apvienotās nācijās eh, tās eh, attiecīgo struktūru. Eiropas Savienība strādā arī tūkstošgadu mērķi izpratnē nodrošināt svarīgu jomu 50% pilsoņu visā pasaulē jo, kā mēs zinām, ka bez sieviešu devuma nebūtu attīstības. Tāpēc vienlīdzīgi izturēšanās pret sievietēm vīriešiem ir ārkārtīgi nozīmīga horizontāla politika komisija, kas, e, ko, pie kur strādā ne tikai atbildīgais komisārs, bet arī, ko atbalsta citi komisāri savu atbildību ietvaros. Un lūk, Eh, atbildības eh, Eiropas Savienības eh, iekšienē, iekšējās politikās, gan arī tas attiec uz ārējām politikām un attīstības politiku. Mēs visi zinām, ka Pekinas platformas ieviešana bija ļoti svarīgs solis uz priekšu, un pēc tās pieņemšanas transversālā dzimumu dimensijas iestrādāšanu ievērojam visās politikās, un tas bija signāls, kas tika raidīts no Pekinas attiecības. Un tas bija ļoti nozīmīgi, jo visās mūsu dalībvalstīs mūsu līdztiesības politika neaprobežojas tikai ar specifiskām darbībām, bet ir eh, integrēta visās eh, attiecīgās politikās. Eh, Pekīnas darbības platforma ir devusi iespēju sekot progresam eh, līdztiesībai balstoties uz konkrētiem rādītājiem, kas ir izveidoti eh, padomē lielākajā daļā darbības jomu. 12 darbības, 9 rādītāji. Tātad mēs varam lepoties par rezultātiem, bet ir trīs rādītāji, kuri vēl ir jāizveido, un es domāju, ka tā ir um, komisijas apņemšanās pieņemot secinājumus, lai varētu virzīties tālāk un izstrādāt šos rādītājus, kuru vēl mums trūkst. 15. gada diena Pekinas platformai. Zviedrijas prezidentūra ir eh, veikusi eh, veikusi savu bilanci dzimumlīstiesības jomā, vai uh, padome ir paveikusi savu darbu, un parlaments uh, nāks klajā ar saviem dokumentiem. Dokumentiem, kas uh, atradīs savu vietu visās citās politikās, kur veidos Eiropas politika. Lūk, gan e, priekšsēdētājs. E, gan referenti runāja par Eiropu 2020, kas ir ļoti e, nozīmīga stratēģija un sievietēm. Ir tīpaši tajā brīdī, kad mēs aizvien vairāk Eh, vairāk zaudējam strādājošo ziņā, mums pat vairs nav izvēles, mums ir nepieciešams sievietes, lai varētu virzīt ekonomisko attīstību, tas pat vairs nav nekāds, nav tikai līdztiesības jautājums, tas ir vienkārši kļūst par ekonomiskās politikas jautājumu pavisam vienkārši, un e, nav citas izvēles šajā e, jomā, mums ir nepieciešams sievietes, ja mēs vēlamies izvest Eiropu no tās grūtībām Un šie jaunie rādītāji mums palīdzēs e, šajā ziņā un augsta līmeņa darba grupā. Mēs esam izveidojuši darba e, grupu, kura e, dos iespēju sekot esošajiem radītājiem un veidot tos rādītājus, kur pagaidām vēl mums pietrūkst. Protams, mums palīdzēs Eh, Eiropas eh, dzimumlīdztiesības institūts, kurš eh, sākot ar nākošo nedēļu arī tas ir simboliski, jo tad, kad notiks sanāksme Ņujorkā, tad Viļņā tiks iedibināts mūsu institūts. Un referents kundze pēc Ņujorkas es apmeklēšu jūs, lai spriestu spriestu eh, dzimumu līdz, eh, līdztiesības jautājumus, jo mums ir jārunā par 50% mūsu iedzīvotāju. Un eh, es esmu pārliecināta, ka mēs gūsim panākumus. Paldies, komisārs Konze, un es Esmu atkal atgriezies, atgriezies eh, sapulces priekšsēdētāji priekšsēdētāja krēslā. Es turpināšu vadīt sēdu Ungāru uh, uh, valodā. Un ar lielu prieku secinu, ka mēs runājam par dzimumu līdztiesību un nākamie 14 runātāji būs runātājas. Pirmā ir Krista Klāsa. Paldies, priekšstādātāji! Nu, komisāras kundze, kolēģi, es domāju, ka šī nākošās nedēļas konference Ņujorkā būs ļoti svarīga. Tā ir iespēja, kā pievērst sabiedrības uzmanību šim svarīgajam jautājumam - līdztiesības starp dzimumiem. Un, protams, mums ir eh, kritiski jāpraugās pagātnē, ko mēs esam sasniegušas un ko nē. Pasaules sieviešu konferences 1995. gadā aicināja, mm, piesauca līdz, līdztiesību un taisnīgumu. Un tas, protams, ir arī Eiropas pamats, taču jāsaka, ka ceļš ir diezgan grubuļains, un bieži vien te ir sāstrēgumi vai šauras ielas ceļā, Un mums ir visu laiku jāpatur prātā mūsu mērķi. Ceļi uz Romu ir vairāki, mēdz sacīt. Visi ceļi ved uz Romu, bet uh, tad, kad mēs cenšamies kādu ceļu atrast, tad mums tas jādara visiem kopā. Mēs nevaram eh, balsot par šiem jautājumiem, pamatojoties uz eh, nelielu pārsvaru. Un tāpēc mums būs dalītais balsojums. Mums ir jābūt pilnīgi pārliecinātiem par to, ko mēs darām. Svensons kundze, jūs norādījāt uz daudzām atvērtām vātīm. Vēl ar vienu ir stereotipiskas domāšanas pierādījumi par, eh, piemēram, saistībā ar nevienlīdzīgu samaksu vai vardarbību pret sievietēm. Šie ir ļoti svarīgi jautājumi mūsu skatījumā, un uz tiem mēs vēršam uzmanību rezolūcijā. Taču labās gribas paušana nav pietiekama. Un te e, ir divas uh, lapas, kurā ir uzskaitīti uh, apstākļi, uh, kurus mēs varam savā ziņā kategoriz salikt kategorizācijā, eh, kategorijās, bet eh, te nav pietiekoši liela skaidrība un konferencē gribētos novēlēt vairāk skaidrības. Paldies, klases kundze, un tagad eh, Zita Gurma uz pusot minūti. Daudz, mīļie kolēģi, 2010. gads būs 15. gads kārta kopš šīs jaunās sieviešu stratēģijas pieņemšanas. Uh, Mums jāatceras, kāds bija tā pamats. Viss sākums 1905. gadā bija ļoti veiksmīgs. Tad um, tika izvirzīts mērķis un pastāvēja konsens, ka ir jā, jāatrod uh, līdzsvars uh, starp vīrietiem un sieviešu, sievietēm. Taču, diemžēl, vēl ar vien daudzās valstīs uh, sieviešu atalgojums ir mazāks. Uh, 21. gadsimtā pat attīstītajās valstīs vēl ar vienorisnās debats par pamatu jautājumiem saistībā ar eh, seksuālajām tiesībām līdzīgiem jautājumiem. Taču es esmu priecīga, ka vismaz eh, Eiropas parlaments eh, šāds jautājums vairs neapspriež, bet skaidri iestājas par pamatiesībām. Bet es gribētu uzsvērt, ka cīņa par sieviešu tiesībām vēl nekādā ziņā nav beigusies. Bet mums šeit ir jāatrod ko, kopsaucējs, un eh, pēc dažām dienām mums ir skaidri jāpauž, ka visām sievietēm ir vien, vienlīdzīgas tiesības, un arī jāizvirza šis uh, motīvs, šis sauklis, mans ķermenis, manas tiesības. Paldies! Paldies, Gurmai kundze! Un tagad Nākošā runātāja ir Parvānavas kundze. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāri. Paraugoties uz to, kas tika sasniegs kopš platformas izveidas pirms 15 gadiem, mēs, protams, nevaram noliegt to, ka daudz mērķi vēl ar vienu nav sasniegti. Visos pasaules reģionos, ieskaitot Eiropas Savienību, vēl ar vienu valda apspiedoši stereotipi. Un tas ir jā, jārisina nacionālā un arī Eiropas Savienības līmenī. Un jāievāc um, rādītāji um, saskaņā ar visām rīcības programmām. Mums vēl ar vienu ir vairākas problēmas, kas jārisina. Piemēram, situācija nodarbinātības tirgū. Vēl ar vienu pastāv liela atšķirība sieviešu un vīriešu atalgojumu ziņā. Un tas būtu jārisina gan valsts sektorā, gan arī privātajos uzņēmumos. Sievietes visbiežāk ir pakļautas uh, atsevišķināšanās procesiem sabiedrībā un arī nabadzībai. Un uh, minoritāšu pārstāvis sievietes jo īpaši pakļautas uh, sliktām eh, parādībām, jo īpaši tas attiec, piemēram, uz Romu sievietēm, kuras dzīvo četreiz, un tā, kuras dzīvo četreiz īsāk mūžu par pārējām sievietēm. Un arī atšķirības starp eh, dzīves mūža ilgumu sieviešu un vīriešu starpā. Uh, E, izvērtīsies tā, ka arvien vairāk būs vientuļu vecu sieviešu, un šī problēma arvien palielinās, un tā būtu jārisina. Un visbeidzot, komisāri, es gribētu jūs mudināt izstrādāt direktīvu, kas būtu vērsta pret vardarbību pret sievietēm. Paldies, Parvanovas kundze. Un tagad e, nākošā runātāja Nikola Kilnīlsen uz vienu minūtu lūdzu. Kopš 2006. gada tika secināts, ka viss visnabadzīgākās eh, uh, personas ir pakļautas uh, klimatu izmaiņu briesmīgai ietekmei. Un tas lielā mērā attiec uz sievietēm, Subsahāras reģionā, eh, jo viņām nav, nepiedara, eh, jo tas attiec arī uz tām zemēm, kas viņām piedara, un tad, ja viņām jādodas no tām prot, prom, tad viņas kļūst eh, pavisam nabadzīgs. 2005. gadā miljons cilvēku devās prom no sausums kartajām teritorijām. Un tiek secināts, ka 15 pēdējo gadu laikā nevienā tekstā, kas, eh, nu, ko izstrādāja Eiropas parlaments un kurā bija runa par klimata izmaiņām, netika skars šis jautājums par to, ka klimata izmaiņas vēl vairāk diskriminē sievietes. Un šie abi jautājums, dzimuma līdztiesība un klimata izmaiņas, ir savstarpēji jāsaist. Lielas paldies, Kīgil Nilsens kundze! Nākošā runātā ir Marina Janakudzakis. Vienu minūti. Pagājuši mazāk kā simts gadi, eh, līdz, eh, pirm, kad sievietēm tika dotie, dotas balstiesības, un cīņa par sieviešu tiesībām nav jauns fenomens, un es gribētu pateikties pa, eh, visām organizācijām, kas cīnās par līdztiesības starp vīriešiem un sievietēm. Sievietēm ir jāspēj pieņemt neatkarīgi lēmumi par savu dzīvi un par ģimeni. Uh, un sievietēm e, ir jādod izvēle strādāt tajos darbos, kur tradicionāli strādā vīrieši, vai arī palikt mājās kopā ar bērniem. Mums ir jādod iespēja sievietēm. Mēs kā konservatīvie ticam izvēlei. Izvēlē, kas ļauj uh, e, sievietei pieņemt elastīgus lēmumus un arī nodrošināt vienlīdzību. Ja sievietes vairs uh, e, e nespēja tik plašā apmērā strādāt, uh, nosakot noteiktas prasības uzņēmumiem, vai arī mēs pieprasām sievietēm, ka uh, viņas paliek mājās ar bērniem, jo mums kā sabiedrībai tā ir vērtība. Komisārs teica, komisāri teica, ka mums ir jāpanāk tas, ka sievietes atgriežas darbā, bet uh, man liekas, ka mums ir arī jānodrošina tas, ka mazos uzņēmumos tiek radītas, radītas darba vietas. Savukārt tas rada riskus. Uh, un tādējādi sa samazinās arī tā izvēles iespēja, ko mēs varētu sniegt sievietēm, un, un samazinās arī tās iespējas, kuras, uz kurām viņām varbūt ir tiesības un kuras viņas ir pelnījušas. Paldies! Eh, Bizoto kundzē nākošai tiek dots vārds uz vienu minūti. Z eh, ziņojumā par Pekinu nav norādīts tas, ka sieviešu status Eiropā ne, nu, nav nācis tāpats par sevi. Un tā ir problēma. Šodien mums ir nopietna problēma ar uh, islamticīgajām sievietēm visā pasaulē, arī Eiropā. Multi uh, kultūras pieeja ir viens veids, kā risināt šīs problēmas, jo pasaulē ir ļoti daudz islamticīgu sieviešu. Uh, mums būtu jārisina šis izaicinājums politiski pareizi. Eiropai un Eiropiešiem ir jābūt kopā ar islamticīgām sievietēm. Un mums būtu jāatbilsta parlamentā šīs sievietes un jārunā vienā balsī pret uh, islāma ekstrēmistiem. Šīs sievietes sakropļo uh, un viņas nogalina e, goda slepkavībās un ietēp drēbēs. Mums ir, mums ir jāveicina tas, ka visās e, sievietes visā pasaulē tiek atbrīvotas no apspiešanas. Paldies! Nākošā runātāja Bauers kundze uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! 15 gadus pēc Pekinas platformas apstiprināšanas uh, Protams, ka mēs varam runāt par daudzām vietā, lietām, bet varbūt, ka būtu labāk runāt par mūsu pašu situāciju. Mums ir tikai viens ierocis, ar kur mēs varam strādāt, un tā ir likumdošana. 15 gadu laikā ir panākts liels progress gan Eiropas Savienībā, gan tās dalību valstīs lai uh, atceltu diskriminējošos likumdošanas aktus un uh, ieviestu jaunu likumdošanu pret diskriminēšanu. Bet mēs ar to nevaram apmierināties. Un šeit es runāju par kopienas likumdošanu un bieži arī par nacionālo likumdošanu, jo pasākumi, kas ir pieņemti, bieži nav efektīvi. Uh, likumi bieži stājas spēkā, bet nenes reālus augļus. Piemēram, atšķirība algās uh, vīriešu un sieviešu starpā, likumdošana, kas, uh, cī, kas um, likumdošana pret uh, nevienlīdzību jau ir spēkā 30 gadus, bet pēdējo desmit gadu laikā šajā situācijā, šajā aspektā nekas nav mainījies. Uh, Vienlīdzību eh, uzraugošajām iestādēm ir jākontrolē, vai eh, nevienlīdzības likumdošana ir ievērota, bet bieži viņiem nav pietiekoši resursu un viņi aprobežojas tikai ar informācijas sniegšanu. Es ceru, ka šogad mēs redzēsim, uh, Eiro, redzēsim ziņojumu par Eiropas Savienības pasākumu efektivitātes novērtējumu. Uh, Un, eh, diemžēl jāsaka, ka likumdošanas akti bieži nav tāds universāls risinājums un ir grūti mainīt stereotipus. Bet likuma efektivitāte ir atkarīga no šiem eh, stereotipiem. Un pēdējais teikums. Man liekas, ka mums ir jāpārskata uh, tas, ko mēs esam darījuši, un jādomā par to, uz kurien mēs virzamies. Mums ir lielas cerības saistībā ar 2020 stratēģiju un šīs stratēģijas pārskatīšanu. Un uh, saistībā arī ar, uh, dzi, ar uh, dzimumu vienlīdzības stratēģijas izveidošanu. Paldies, Bāžas kundze, Strēls kundzei uz vienu minūtu vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, komisārs kundze. Jūs šodien mums pastāstījāt par, pozitīvām, par daudzām pozitīvām lietām un par to, ka jūs esat gatava darboties. Uh, Un es gribētu teikt, ka mums patiešām ir nepieciešama aktīva darbība, jo 15 gadus pēc Pekinas vienošanās mēs redzam, ka rezultāti nebūtu nav iepriecinoši. Joprojām mēs redzam, ka nabadzībā ir sievietes, sieviešu seja, arī analfabētismam ir sieviešu seja uz zemām algām. Uh, diskriminācija turpina pastāvēt attiecībā uz piekļuvi e, izglītības un e, veselības aprūpas pakalpojumiem. Sievietes bieži cieši no dažāda veida vardarbības. Sievietes nepietiekoši piedalās e, politiskajā darbībā un uzņēmumu valžu darbībā. Ir skaidrs, ka sievietes nekādā veidā nepiedalās uh, lēmumu pieņemšanā, ne politikā, ne ekonomikā, ja mēs vēlamies nodrošināt, ka mūsu vienlīdzības likumdošana ir efektīva, tad mums ir jābalstās uz pareiziem, precīziem statistikas datiem, kas mm, eh, norāda sadalījumu starp dažādi, starp dzimumiem, un tādējādi mēs varam diagnosticēt problēmu un eh, veikt nepieciešamas pasākumus. Tagad divas minūtes Jimenez eh, Bāseril kundzei. Esiet sveicināti, gribēju sacīt, ka šeit neesmu ieradusies, lai aplaudētu nesen Spānijā pieņemtiem likumu par abortu. Man ir rada bažas cilvēka dzīvība, un es tīpaši esmu nobažījusies Eh, un esmu šeit, lai aizstāvētu sievieti, kas, eh, kuras dzīve, eh, dzīvība var būt briesmās dzimumu vardarbības dēļ. Parlamenta rezolūcija, kas pieņemta 12. februārī 2006. gadā, aicina dalībvalstīm pieņemt nulles tolerances at, pret, attiecībā pret jebkuru vardarbību pret sievietēm un nepieciešami nodarb, eh, nodrošināt labāko aizsardzību upuriem. Stokholmas programma eh, aicina noteikt eh, visiem Eiropas pilsoņiem tiesisko brīvības un drošības telpu un prioritāti piešķirt cīņai pret dzimumu vardarbību. Un es gribētu aicināt Spānijas prezidentūru, lai eh, tās pilnvarojuma laikā tiktu ieviests orderis eh, dzīvību un vardarbības upuru aiztais, eh, aizsardzībai, lai tās varētu baudīt aizsardzību visās Eiropas dalībvalstīs. Eiropā bez robežām cīņa pret vardarbību, nedrīkst saskarties ar robežām un aicina dalībvalstis harmonizēt likumdošanas, lai cīņa pret uh, sliktu izturēšanos pret sievietēm tiktu eh, pienācīgi sodīta. Un es arī gribu aicināt eh, aizstāvēt eh, sieviešu un to bērnu tiesības arī ārpus Eiropas Savienības un darīt visu iespējamo, lai tiktu pieņemts Eiropas upuru aizsardzības ordenis, orderis, kas ir ļoti svarīgs instruments Uh, un palīdz uh, sievietēm dzīvot, īstenot viņu tiesības un dzīvē uh, un drošiem. Paldies, un nākošais runātājs Uz vienu minūtu ir atšķegars iepērēs. Paldies, priekšsēdētāji. Nu jā, pirms 15 gadiem vairāk nekā 30 tūkstoši sievietes apvienoja savas balsis projektus un idejas, lai veidotu dzīvi, kas ir vienlīdzīgāka. Tas nāca no daudz, ļoti daudzām eh, valstīm, dažādām kultūrām, ideolo, ideoloģijām, bet bija ar kopīgā mērķi veidot vienlīdzības un tiesiskumu telpu sadalot atbildības, vienlīdzīgi piedaloties par reproduktīvu un seksuālo veselību. Un šodien šie mērķi ir vairāk klātsoši nekā jebkad, un tomēr mums ir aizvien vēl tāls ceļš ejams. Tas ir ļoti svarīgi, un tāpēc šajā rezolūcijā eh, tiek pausti pamat jautājumi, lai Eiropas Savienība attīstītu eh, ciešas saiknes ar Pekinas platformu, kā arī dzimumu līdztiesības politiku, neaizmirstot eh, dzimumu līdztiesības līdztiesību likumdošanas procesos. Nedrīkstam aizmirst to, ka Eiropai ir jābūt atsaucē pārējā pasaulē dzimumu līdztiesības politikā, tāpat arī mūsu darbam ir jābūt um, jāpiesaista visas tās sievietes un jā, jāceras tās sievietes, kas ārpus Eiropas teritorijas nevar baudīt savas pamatiesības. Viņu dēļ mums ir jāstrādā. Paldies! Paldies! Un tagad vārds uh, Marija Nedečeva. Uh, paldies, uh, cienījamie kolēģi. Es pateicos par šo rīcības programmu, par tās projektu. Šobrīd vēl nevienlīdzības starp sievietēm un vīriešiem pastāv ļoti daudzos sektoros. Īpaši šeit domāju nodarbinātības uh, sektoru, kur nav alga attīstības ir šausmīgas. Un tāpat arī ģimenes uh, dzīvē ir jārisina daudz dažādi jautājumi. Neskatoties uz uh, visu šo cīņu pret nevienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem, rīcības programma nav tikusi īstenota. Mēs nevaram visu laiku tikai pārdefinēt savus mērķus, mēs tos labi pazīstam. Mums ir jārunā par konkrētām lietām, kā ieviest šo programmu. Un, manuprāt, vissvarīgākais ir Eiropas Savienībai izstrādāt precīzu stratēģiju uh, rīcības uh, programmas sakarībā un nospraust galvenās uh, ases. Mums ir jārunā par ilgtermiņu un vidustermiņu un ilg, īstermiņu stratēģiju. Ir jāstrādā visās ārkārtīgi svarīgajās jomās. Ir nepieciešams definēt skaidrs norādījums, kas ļaus izvērtēt krīzes ietekmu uz nodarbinātību un sieviešu sistēmu. Šie rādītāji, jāvērš uz uh, ekonomiskiem, vidas un uh, citiem faktoriem. Uh, valstu līmenī ir nepieciešams uh, apkopot statistikas datus, un tieši tāpēc jau pašreizējo esošo rādītāju uh, pārskatīšana ir jādara, ņemot vērā to, kāda ir politiskā un ekonomiskā situācija. Tikai tādā veidā mēs Eiropas Savienībā varēsim nodrošināt mūsu kopīgo mērķu īstenošanu. Un tālākā nākotnē mums ir jānodrošina, lai šī vienlīdzības stratēģija tiktu īstenot, un tāpat ir jāveicina labākās prakses apmaiņas starp valstīm, un jānodrošina, lai komisijas ceļa karte tik tiešām tiktu izpildīta. Ar šo trīs līmeņu struktūru mēs palielināsim savas iespējas gal galā panākt savu mērķu sasniegšanu. Nedēļ Čevā, Következő felszóló Un tagad uh, viena minūte uh, Kostas kundzei. Paldies, uh, priekšsādātāja komisāra kungs. Uh, Pekina plus 15 ir saskārusies ar milzīgu nodarbinātības krīzi. Un uh, arī pasaulē ir ārkārtīgi smaga dzīves un darba apstākļi miljoniem sieviešu. Uh, mums šī ir iespēja pārskatīt Uh, šo politiku. Eiropas uh, Savienībā šī politika būtu jāliek tiešām par pamatu mūsu turpmākajam darbam. Ir jānodrošina mūsu sievietēm piekļuve atbilstošiem resursiem, jānodrošina tāpat arī direktīvas pieņemšana pār uh, ģimenes atvaļinājumiem bērnu piedzimšanas gadījumā. Tāpat ir jāveicina, lai jauni uzņēmumi, lai uzņēmumi pieņem darbā sievietes. Mēs jau pagājušā sesijā pieņēmām rezolūciju, lai veicinātu šādu veidu rīcību. Un uh, mums jāvērš atbalsts uz konkrētu sadarbību. Ir jāstrādā pie nabadzīgajām pasaules valstīm, īpaši Āfrikas. Eiro Āfrikas alianse būtu jāveido un būtu ļoti labi, ja Eiropas uh, Savienības delegācijas arī varētu veicināt šādu piekļuvi programmai un vajadzētu veicināt šādu veidu rīcību. Silvija Kostāsoņ, következő felszólaló. Paldies uh, Kostas kundzei un tagad viena minūte Silvijai Gijom kundzei. Uh, paldies. Uh, pēc 4. Uh, Pekinas uh, konferences mēs uh, atzīmējam arī gādu Eiropā pret nabadzību un sociālo izstumtību. Eh, sievietes, jāsaka, kļūst eh, vissmagāk skarts šajā eh, situācijā. Sievietes Francijā ir ļoti riskantā situācijā. Sievietes par 80% strādā tieši nepilnu darba laiku, un arī tādā pašā mērā viņas pelna mazāku algu. Un, uh, šī nevienlīdzība starp algām sievietēm vīriešiem joprojām pastāv. Tā tad šī nevienlīdzība joprojām ir tāds kā teorētisks jautājums, jo sievietes ļoti lielā mērā uzņems arī ģimenes darbus un bieži vien uh, strādā vairākus darbus vai arī dažādas darba stundas pie vairākiem darba devējiem. Un tieši tāpēc mums ir nepieciešama skaidra stratēģija. Un politiskās nostātnes un arī sociālās uh, aprūpes uh, iespējas un palīdzības iespējas. Uh, pretējā gadījumā šī Pekinas programma paliks uh, un savus mērķus nesasniegs. Köszönöm, Gijām, asszony. Sirsnieks paldies Gijams kundzei. Nākošā runātāja minūte Blinkevičiūtas kundze. Principas yra labai svarbus ES siekiant augimo, išimtumo. Uh, dzimuma līdztiesības princips ir ļoti svarīgs Eiropas Savienībai un uh, tāpat arī uh, nodarbinātības, sociālās kohēzijas un citu mērķu sasniegšana. Uh, Eh, kaut arī panākumi ir gūti attiecībā uz Pekinas platformu, rezultāti tomēr vēl nav apmierinoši. Pekinas platformas īstenošana liecina par to, ka Eiropas Savienība vēl nav sasniegusi dokumentā noteiktos mērķus. Pekinas rādītājiem ir jāseko atbilstoši dzimumu dimensijai nacionālajā reformu programmā, kā arī nacionālajos ziņojumos par sociālo drošību un sociālo iekļautību. Uh, Joprojām trūkst uzticamu un salīdzināmu datu gan dalību valstu, gan Eiropas Savienības līmenī, lai noteiktu sociālos rādītājus, proti nabadzību sieviešu vidū vai vardarbību pret sievietēm. Dzimuma līdztiesības institūts strādās pie jautājumiem, kas attiecas uz datiem un ar tiem saistītajām problēmām. Institūta programmas mērķi ir veicināt Pekinas rādītāju ieviešanu ekonomikas recesijas laikā ir jānostiprina institucionālās struktūras attiecībā uz dzimumu līdztiesību. Um, paldies! Tagad mēs uh, ķersimies pie brīvā mikrofona un Magines skundze Vispirms, eh, paldies priekšsēdētāji kungs un paldies Aleks par devumu šajā, paldies kolēģiem par, par devumu šajā debatē. Uh, Es eh, vēlētos runāt par sievietēm, kas eh, sasnieguši augstu līmeni savā darbā, un viņas uztrauc tas, ka viņi varētu sasniegt lielāku progresu savā darbā. Es priecātos, ja mani kreisie kolēģi tā neuzjautrinātos. Priekšstādātāja kungs, vai es varētu lūgt savus kolēģus? Jā, atvainojiet, mani brītu draugi pateicos, atvainojiet, ka man tas bija jādara, bet nebija patīkami, kad ir šādas aktivitātes, kad es mēģinu runāt. Paldies! Vai es varētu uzsvērt, ka mēs pārāk daudz laika veltām tam, lai iesaistītu sievietes profesijās, un neanalizējam, kāpēc ir profesijas, kurās neiesaistās vīrieši, un galvenais iemesls ir tāds, ka viņi nesaņem pietiekamu atalgojumu. Te es izteikšos vienkārši, mēs nemaksājam pietiekami tiem, kas uh, veic tīrīšanu, vai strādā darbus, kurus neviens negrib darīt. Varbūt mums būtu jāanalizē, kā mēs sadalām algas eh, šajās jomās, un tad mēs panāktu vienlīdzību. Es domāju, ka mums ir jāizskata šie jautājumi, ja mēs gribam patiesu dzimumu līdztiesību. Manuprāt, Spānijas prezidentūra ir ļoti norūpējusies par sieviešu lomu lauksaimniecībā. Un atkal tā ir ļoti plaša joma, kas, kas varbūt nav īsti atzīta, un, un, manuprāt, tas arī ir mūsu turpmāko lauksaimniecības politikas reformu svarīgs aspekts. Ir vēl divi jautājumi, ko es gribētu uh, uzsvērt. Um, cik, cik, cik daudzi no mums uh, audzina bērnus un, un, un cik daudz no mums varētu būt šeit, ja mēs to darītu. Un es cienu priekšsēdētāju, bet mani pārtrauca. Atzīsim, ka Irānas sievietes. Mēs jau vakar dzirdējām, kas tur notiek. Manuprāt, parlamentam vajadzētu atzīt viņu cīņu un vēlēt viņām daudz veiksmes. Paldies, Magines skundze. Tagad vienai minūte vārds. Tikā kundze, lūdzu. Priekšsēdētāji komisāri, sieviešu līdztiesība ir Eiropas Savienības pamatprincips, un uh, tas ir iekļauts arī kopienas uh, tiesību aktos 2009. gadā uh, sieviešu īpatsvars parlamentā pārsniedz 40% un 33% Eiropas uzņēmumu līderi bija sievietes, 18% Eh, valsts universitāšu pasniedzēji bija un bija sievietes. 3% sieviešu bija pabeigušas vismaz eh, augstāko izglītību un tā tālāk. Eiropas Savienības izaugsmas un nodarbinātības stratēģijas pamatā ir sieviešu bezdarba rādītājs 60% līdz 2011. gadam. Tātad šāds sieviešu nodarbinātības rādītājs. Un uh, šeit problēma ir viena vecāka ģimenes, kurās vienīgais vecāks ir sieviete. Vajadzētu nodrošināt vienlīdzīgas iespējas sievietēm, kas plāno savu karjeru, un arī atbilstošas apstākļus profesionālās un ģimenes dzīves apvienošanai. Un te es gribētu pieminēt aprūpes iestādes, uh, kas palīdz sievietēm. 30% bērnu, kas ir jaunāki par trim gadiem, viņam vajadzētu būt iespēja izmantot šos pakalpojumus. Paldies, Dekola kundze! Nākošā runātāja Figureido kundze. Priekšsādātāja kungs, komisārs kundze. Mēs šogad atzīmējam simto gada dienu kopš tiek atzīmēta sieviešu diena. Nopietnas problēmas saglabājas daudz sieviešu dzīvē. Darbvietas, kurās tās strādā, nav drošas, viņas pirmās tiek atlaistas bieži vien. Daudzās valstīs sievietes īpaši cieši no nabadzības, tās saskars ar vardarbību vardarbību ģimenē un arī ārpus tās. Šī situācija ir uh, ļoti sarežģīta. Praktiski sievietes uh, pirmās uh, cieš no jebkura veida krīzēm. To šis parlaments zina. Mēs esam mūsu rezolācijā ietvēruši tādus paragrāfus, kas atsauc uz šīm problēmām, atgādina par to esamību. Tas ir ļoti nozīmīgi, lai uzlabotu sieviešu situāciju gan Eiropas līmenī, gan visā pasaulē, lai nevienlīdzība tiktu samazināta un e, izzustu stereotipu, lai patiesi būtu dzimuma vienlīdzība nodrošināta. Paldies! Paldies nākošā runātāja Kreto kundze. Paldies! viens no darbības laukiem, kas, ir, uh, kas tika definēts 95. gadā Pekinā, ir uh, vardarbība pret sievietēm. Tagad, pēc 15 gadiem, mūsu centieni uzlabot situāciju, sieviešu situācija pasaulē ir sarūktinoša. Daudzas programmas ir ārkārtīgi attālināts no realitātes, un uh, arī tūkstošgadus mērķi nav sasniegti. Diemžēl vardarbība mājās pret sievietēm, izvarošana, kā kara ierocis un uh, seksuālā uh, verdzība joprojām saglabājas kā liela draudz sievietēm pasaulē. Ja mēs neiesaistīsim Eiropas Savienību aktīvāk šajā cīņā pret šādām parādībām, tad mums nebūs uh, panākumu. Jācīnās pret nabadzību, uh, izglītības trūkumu, nesodāmību, bruņotiem konfliktiem. Viss šīs lietas arī veicina prostitūciju. Uh, Vardarbība nav tikai cēlonis, bet arī sekas, un uh, šie cēloņi mums ir jānovērš. Paldies Kretū kundzei. Obermajer kungs, vienu minūti. Paldies priekšstādātāji kungs. Acīm redzot, tā, tā ir laba zīme, ka šajā dāmu diskusijā vīrieši netiek diskriminēti. Pekina plus rīcības uh, platforma ir vērsts uz dzimumu līdztiesības veicināšanu. Tas ir labi. Nedrīkst nevienu nostādīt sliktākā situācijā, bet, uh, dāmas un kungi, sieviešu kvotas un līdz ar to tā sauktā pozitīvā diskriminācija manā izpratnē nav uh, pareizais uh, uh līdzeklis. Svarīgi ir kvalifikācija, nevis dzimums. Uh, arī, piemēram, uh, to redzējām Eiropas Savienības komisāra izvirzīšanā. Uh, mums vajadzētu nodarboties ar diskriminēto un apspiesto eh, stāv, sieviešu situāciju. Mēs pieļaujam to, ka Eiropā eh, muslim sievietes tādā tā kā paralēlā pasaulē dzīvo, un sieviešu apspiestība un vardarbība ir ikdiena. Muslim sievietes bieži vien nevar brīvi lemt par savas dzīves veidošanu, sākot ar uh, drēbēm, kas jāvalkā, līdz izglītībai, līdz uh, profesijai un līdz pat uh, vīru izvēloties. Uh, uh, islāma ticības sievietes vērš pie mums un cer uz izmaiņām. Kur tad ir tā Eiropa, kur ir cilvēka tiesības, tad, kad tā ir nepieciešama? Beigsim diskusiju par kvotām, apkarosim labāk to diskrimināciju, kas katru dienu Eiropā eksistē aizslēpjoties aiz reliģijas brīvības aizskara. Tādām norisēm Eiropā nav vietas. Paldies! Paldies, Obermaier ar kungam! Uh, Flašikovas kundze nākošā runātāja. Paldies, priekšsēdētāji. Ja nebūtu iepriekšējie runātāji, tad, e, un, un jūs un ministra kungs e, nebūtu šeit klāt, tad šeit būtu tikai sievietes, kas runā par šo tēmu. Bet neskatoties uz to, tā ir viena no svarīgākajām tēmām, e, samilzušākajām tēmām mūsdienu sabiedrībā. Ir jākoordinē rīcība visos līmeņos Eiropas Savienībā. Tāpat mēs novērojam, ka ir ne tikai nevienlīdzības starp uh, sievietēm un vīriešiem, bet uh, mēs redzam, ka jā, palielinās arī vardarbība pret sievietēm un citas parādības. Tāpēc Eiropas Savienībā vajadzētu uzdot uzdevumu Eurostata uh, aģentūrai vākt salīdzināms datus no darību valstīm un likt spiedienu uz dalību valstīm, lai tas ciešāk sadarbotos ar Eurostatu. Neskatoties uz to, uh, Eiropas Savienība tomēr ir viena no vadošajām uh, struktūrām, kas cīnās par dzimumu līdztiesību. Un mums tik tiešām ir laba pieredze, ar kuru mēs varētu dalīties globālā mērogā un kuru mēs varētu nodot tālāk. Uzskatu, ka pēc pieciem gadiem mēs uh, atzīmēsim jau 20 gadus kopš šīs uh, Pekinas konferences un cerams, ka novērosim labāku progresu cīņā pret nevienlīdzību. Paldies! Un tagad viena minūte Ebers kundze. Priekšsādātāja kungs, dzimuma līdztiesība ir viens no principiem. Tas ir gan līgumos, gan arī citos dokumentos citāts. Tādēļ var uzdot jautājumu, kādēļ visu laiku par to tiek runāts? Tādēļ, ka uh, daudzās jomās nav īstenot šī dzimuma līdztiesība. Es būšu ļoti iepriecināta, ja iestāsies diena, kad par to vairs nebūs jārunā un sociālajā dzīvē visa šī dzimuma līdztiesība tiks ieviesta pilnā apmērā. Paldies! Un tagad vārds Lopes Garido kungam vārds padoms vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Es pilnībā piekrītu uh, visu uh, cienījamo dāmu uh, teiktajam, jo jā, tik tiešām viss runātājs bija sieviete šeit parlamentā, izņemot vienu, un um, jā, tas man ir jāatzīst. Gribētu teikt, ka šeit sieviešu teiktais tik tiešām ir pasvītrojis, ka mēs esam nonākuši tādā jaunā pakāpē, posmā Eiropas Savienībā šajā dzimuma līdztiesības jautājumā. Dzimuma līdztiesība, protams, tas nav jautājums, kas skar tikai sievietes un no kā iegūst tikai sievietes, bet arī vīrieši. Tas ir pamata princips cilvēkiem dzīvojot kopā. Es eh, domāju, ka kā es teicu, no tā iegūst sievietes un vīrieši, un uh, tāpat arī mēs esam šeit pārstāvēti šai zālē. Eiropas Savienība, manuprāt, ir vienmēr aizstāvējusi dzimumu līdztiesību. Uh, Eiropas Savienības pamatnolīguma otrajā pantā ir runāts par sievietēm un vīriešiem un par viņu pamatu tiesībām. Trešais un astotais pants uh, Arī tur ir norādīts, ka visās Eiropas politikas nostādnēs ir jāvadās no dzimuma līdztiesības principiem. Tātad, jo pamatlīgums dzimuma līdztiesību nosprauž kā vienu no centrālajiem principiem Eiropas Savienības politiskajā dzīvē. Un tagad, protams, mums tas ir jāievieš praksē, ņemot vērā, kādu mandātu mums ir devis šis līgums, un tieši to arī Spānijas prezidentūra un padome uh, Uh, cenšas uh, īstenot. Un vakar Madridē mums bija tikšanās, kurā piedalījās arī komisāras kundze uh, Redinga, un mums tik tiešām ir ļoti cieša sadarbība ar Eiropas komisiju, un arī mūsu prezidentūras laikā, es domāju, dzimuma līdztiesības jautājums tiešām var tikt izvērsts reāli dzīvē. 8. martā kas ir Startautiskā sieviešu diena, arī ir paredzēts pasākums. Eiropas parlaments tiksies Strasbūrā, un arī tur tiks pārunāts šis sieviešu hartas jautājums. Un šajā pašā dienā arī ārlietu padome. Arī tiks pārnāts šis jautājums, un arī tur būs runa par sociālo kohēziju. Tātad tur būs runa ne tikai par līdztiesību, bet par sociālo kohēziju un arī par vardarbības izskaušanu. Uh, Un eh, šī vardarbība bija viens no aspektiem, ko lielākā daļa runātāja minēja. Un tas tik tiešām ir tāda ļauna sērga mūsdienu sabiedrībā. Šī vardarbība pastāv mūsdienu sabiedrībā, to ir nepieciešams izskaust. Un eh, es domāju, ka ja mēs panāksim šādu īpašu tiesisku instrumentu orderi vardarbības eh, aizliekšanai mazināšanai, tas būs liels sasniegums. Mm. Paldies uh, Lopes Garido kungam un tagad komisijas vārdā Redings kundzei vārds. President. Uh, priekšsēdētāji. Līdztiesības direktīvas ir aizsākušās jau 70. un kopš tā laika daudzas direktīvas ir nevien mainījušas dalību valstu tiesību aktus, bet ir bijis arī tā, ka dalību valstīs nav bijis šādu likumu, un šīs direktīvas ir izveidojušas attiecīgos likumus, kas reglamentē līdztiesības starp vīriešiem un sievietēm mūsu sabiedrības visos līmeņos. Un tomēr, un jums šeit ir taisnība, mēs joprojām varam novērot, ka likumi ir labi, bet prakse atpaliek. Manuprāt, pirmā lieta, kas mums būs jādara, ir nevis jāveido jauni tiesību akti, bet gan jāraugās, kā esošie likumi tiek de facto piemēroti sabiedrībā. Es sapņoju par brīdi, kad mums šajā parlamentā būs debates, un tajās piedalīsies un runās eh, līdzvērtīga sieviešu un vīriešu daļa. Uh, Es sapņoju par laiku, kad mums vairs nevajadzēs starptautisko sieviešu dienu, jo vairs nepastāvēs problēmas saistībā ar šo jomu. Sapņojot, protams, ir jauki, bet praksa ir tāda, kāda tā ir, un mums ir jārisina problēmas. Un tāpēc es ļoti pateicos Spānijas prezidentūrai, kas sieviešu jautājumu ir aktualizējis prioritāšu saraksta augškalā, un es esmu cieši apņēmusies kopā ar kolēģiem komisijā dzimumu līdztiesības jautājumu ieviest visās politikās, visās politikas stratēģijās, ar kurām mēs nāksim klajā, un kopā ar manu kolēģi Andoru, kas atbild par nodarbinātību, mēs centīsimies panākt, lai 2020. gada programmā šis jautājums tiktu ieviests praksē. Runājot par citiem elementiem, kā jau es teicu, Es sadarbošos ar sieviešu komiteju un strādāsim pie jaunās stratēģijas dzimumu līdztiesības jomā, kur tādi jautājumi kā samaksas atšķirības starp dzimumiem, sievietes eh, lemēja amatos būs eh, ļoti augstās pozīcijās dienas kārtībā. Tas ir struktūrāls problēmas, kas mums ir jārisina. Taču, manuprāt, ir arī ar sabiedrību saistīti jautājumi, un tiem ir ļoti dziļas saknes, un uh, arī tie mums ir jārisina, izmantojot sieviešu organizāciju palīdzību, izmantojot uh, ministru palīdzību dalību valstīs, izmantojot dalību valstu likumus, Eiropas līmeņa likumus, un tas ir briesmīgais jautājums arī par vardarbību pret sievietēm. Un es ļoti ceru, ka tas būs ļoti aktuāls mūsu veicamajā darbā. Un es ceru, ka sievietes mīļās, kad jūsu delegācija dosies uz Ņujorku, lai svinētu Pekinas platformas 15 gada jubileju. Es ceru, ka mēs varēsim būt lepnas jo mēs redzēsim, ka tas, ko esam sasnieguši pēdējo 15 gadu laikā, tas ir ļoti daudz. Protams, mēs neesam vēl īstenojuši savus sapņus, bet izdarīts ir ļoti daudz. Un es ceru, ka mēs ar savu pieredzi varēsim ievērojami palīdzēt sievietēm citos kontinentos. Un tāds arī būs Ņujorkas tikšanās mērķis, proti nevienu raudzīšanās uz to, ko dara Eiropas sievietes, bet arī analizēšana, ko, ko, ko attīstības politika varētu darīt e, sieviešu labā citos kontinentos. Pamatiesību harta, kas ir ārkārtīgi skaists teksts, ko vajadzētu lasīt katram bērnam Eiropas skolās, ar kur vajadzētu strādāt tik vienam studentam universitātēs. Manuprāt, šī pamatiesība harta patiešām šo jautājumu parāda īstajā gaismā. Nepastāv atšķirības starp sievietēm un vīriešiem. Viņi ir līdztiesīgi, un mēs esam atbildīgi par to, lai panāktu, ka šis pamatjautājums mūsu tiesību aktos tiek izlaists. Mums ir jārunā par to ne tikai parlamentā, bet arī dalību valstīs, un jānorāda uz problēmām, kas rodas un kas netiek risinātas. Mēs nedrīkstam klusēt līdz pat brīdim, kad problēmas ir atrisinātas, un es gribu aicināt visus vīriešus šajā parlamentā. Lūdzu, iesaistieties sieviešu cīņā! Labi, komisāri, saka priekšsēdētājs. You know, Jūs zināt, priekšsēdētājs nedrīkst komentēt, tāpēc es to nedarīšu. Labi. Eh, tātad eh, ar to mēs noslēdzam šo darba kārtības punktu. Par rezolūciju balsosim eh, rīt no rīta. 150? Tagad mēs turpināsim un uh, vienas minūtes runas saskaņā ar 150. reglamenta punktu. Tagad uh, došu priekšroku.